Gribu teikt jums visiem paldies, priekšādātāji saka paldies arī tulkiem, tulki saka paldies visiem, kas klausījās, lai jums izdodas labi doties mājās, bet tie, kas vēl paliek šo pēcpusdienu un ieradīsies šai zālē, tiem vēlos